izklāsts. Elisavetas Vozembergas ziņojums sieviešu karjeras eh, zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs. Tagad vārds deputātei Vozenbergai. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Īpaši priecājos, ka Šodien varu pēdējo reizi prezentēt jums manu ziņojumu. Tas ir saistīts ar šķēršļiem, kuriem saskars sieviešu, sievietes arī augstos amatos, zinātnē, pētniecībā, vadošie posteņi. Un šis ir arī pēdējā reize, kad apmainos ar pāris idejām ar jums. Ceru, ka rīt jūs atbalstīsiet mani, jo Tas ir ļoti provokatīvs un ambiciozs ziņojums. Ja mēs runājam par šķēršļiem, kurus uh, apzīmē arī ar stikla griestiem, tad uh, šis nosaukums nav jauna lieta. Šo stikla griestu jēdzienu mēs zinām jau 30 gadus ilgi. Un tagad runa ir par to, kāda veida, kā var kategorizēt šos šķēršļus. Uh, kas neatzīst uh, dzimumu līdztiecību, kādas ir problēmas sievietēm, lai varētu ieņemt uh, vai vispār tiekties uz um, augstiem posteņiem. Sākumā vēlos uh, mazliet pastāstīt, kādēļ šādi šķēršļi ir radušies, kā veidojas šie stikla griesti. Nu, vienas puses tas ir saistīts ar uh, aizspriedumiem, kas pastāv mūsu sabiedrībā un kas um, vēl joprojām nav likvidēt, kaut arī jau atrodamies 2015. gadā, dzīvojam Eiropā, Eiropiskā sabiedrībā, un tas tiešām ir uh, apkaunojums, ka pastāv vēl šādi aizspriedumi pret sievietēm Eiropā. Otrā kategorija ir dažādi ģimenes pienākumi, vai tie ir tiešām uh, šķēršļi, jo sievietēm ir zināmas spējas, īpašības, un uh, tā, viņām ir eh, jābūt pieejamām savām ģimenēm. Mums trūks sieviešu zinākstos amatos, uzņēmēji, uzraudzības padomēs, uzņēmēji valdēs. Šeit sievietēm jābūt īpaši konkurēt spējīgām, taču bieži vien vide uzliek dažādus šķēršļus šajās jomās sievietēm. Es šo šķēršļus iedalīju četrās kategorijās. Viens no tiem ir maternitāte, kas ir de facto šķērslis. No vienas puses tās ir tiesības un kaut kas ļoti skaists sievietei, taču tas var kļūt par šķērsli, ja sieviete ilgu laiku ir, tā teikt, izkritusi no darba tirgus, kad sieviete kļūst par māti, viņa nevar attiecīgi attīstīties profesionāli, un šis šķērslis ir jānovērš īpaši tad, kad pastāv kaut kādu stereotipisku uzskati par to, ka tas laiks, kuru sieviete pavada maternitātes atvainājumā, tā, šajā laikā viņa nevar sasniegt zināms mērķus. Vēl tiek pastāv tāda nošķiršana profesijās, ka ir vēl cilvēki, kas domā, ka pastāv tādu sieviešu un vīriešu darbi, kaut gan mēs zinām, ka daudzas eh, sievietes tādus klasiski apzīmētos vīriešu darbus jau dara gadiem ilgi. Bieži vien arī sievietēm pat jāvēršas tiesās, lai varētu uh, izmanto tās pašas tiesības kā vīrieši. Vienkārši netiek nodrošināta līdzvērtīga piekļuve dažādām profesijām. To visu piemin šajā ziņojumā. Tad runa ir par infrastruktūru, maternitāti, finansējumu. Runa ir arī par Eiropas Savienības un tās dalību valstu pamatvērtībām un principiem, kā arī par tādām programmām apvārsnes 2020. Taču tūlīt arī noslēgšu. Principā šeit runa ir par divām asīm. No vienas puses par ģimeni, audzināšanu, kuru veids sieviete. Bieži vien uh, sievietēm šīs jomas, tā teikt, atļauj uh, šeit izdzīvoties, taču tas rada divu dzimumu pasauli un neveicina līdzvērtību. Liels paldies! Tagad sāksim eh, brīvā mikrofona procedūru. Vēlos dot vārdu runātājai Terēzai. Komandīnas Kačijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, mums ir jāņem vērā ikvienas personas iespējas eh, neatkarīgi no tās dzimuma. Mums ir jānodrošina tas, lai bērni, gan meitenes un gan puiki, uh, apgūtu viens un tos pašus mācību priekšmetus interaktīvā veidā, lai varētu attīstīt interesi par šiem priekšmetiem. Izglītotājiem, apmācītājiem ir jāmotivē studenti, lai attīstītu viņu spējas, neraugoties uz dažādiem stereotipiem. Tāpat ir jāpiedāvā daudz lielākas konsultācijas par karjeru. Skolām ir jānodrošina atbalsts, lai tās var iegādāties atbilstošo mācību materiālu, lai jauni studenti var piedalīties zinātniskos projektos un iegūt attiecīgas prasmes. Tās sievietes, kuras uh, ir guvušas panākumus zinātnes jomās, ir jāatbalsta, lai viņas dalītos ar savu pieredzi, lai kļūst par mentorēm, ja to vēl nav darījuši. Un kur šādas iniciatīvas ir uzsāktas, tās ir tikai jāatbalsta un jāspēcina. Lielas paldies! Lielas paldies! Agora voce deputado Ricardo Sarao Santos. Un minuto por. Nākamais runātājs viena minūte - Rikardo Saiš Santoškungs. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies referentei. Zinātnieki Portugālē ir konstatējuši, ka arvien vairāk sieviešu strādā zinātnes nozarē, šie skaitļi pieaug un arī universitāti universitāšu sniegtās izglītības kvalitāte pieaug. Portugālē bija nepieciešams laiks, lai sasniegtu šādu līdzsvaru, taču ir novērojami panākumi. Protams, ka šis līdzsvars vēl nav saskatāms visās institūcijās un jomās pastāv dažādas problēmas, ņemot vērā maternitāti, un bieži vien visas problēmas nevar atrasināt. Dažreiz ir pat grūti iedomātas, izveidot tādu sistēmu, kur pastāvētu stipendijas un pēkšņi iestājas šis maternitātes gadījums, taču mums ir jāpadara iespējam veiksmas gadījumi pilnīgi visos eh, sievietes eh, dzīves posmos. Tādēļ es atbalstu šo ziņojumu un iniciatīvu. Liels paldies! Paldies! Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji vēlos eh, pateikties Vazenbergas eh, kundzei, novēlēt visu to labāko. Vēlos atgādināt, ka pat šodienas statistikas dati liecina par to, ka procentuāli sievietes, kas strādā zinātnē, ir tikai 19%. Un tas parāda to, ka pastāv diskriminācija darba vietās attiecībā uz sievietēm un tas novada pie diskriminācijas, pie algu atšķirībām starp abiem dzimumiem. Un tas pārstāv pamatā cilvēktiesības, tādēļ ir jāapkaro šāda praksa. E, komisijai ar audzināšanas programmām un pasākumiem ir jācīnās pret visiem stereotipiem pret sievietēm. Vienlaikus jāiedrošina sievietes doties zinātnē, dalībvalstīm ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību ir jāsniedz savus ieguldījumus, lai šie stereotipi, aizspriedumi tiktu likvidēti, lai diskriminācija zinātnē un universitātēs beigtos. Liels paldies! Nākamais runātājs vienu minūti. Forens kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Um, jāatzīst, ka es ļotos, ka šis ziņojums man ļoti spēcīgi skar, jo es kādu laiku strādāju kā pētniece. Man ir personīga pieredze šajā jomā. Un patiesībā šie stikla griesti Itālijas universitātēs ir ārkārtīgi biezi, daudz biezāki nekā Eiropā. Uh, Vēlos pieminēt pāris elementus, kas eh, rada šos stikla griestus. Tas attiecas uz visām universitātēm Eiropā. Bieži vien eh, tas aizkavē sieviešu aizrautību un ir jāsaskars arī ar ļoti spēcīgu konkurenci. Uh, Protams, ka sievietes e, to visu apzinās, kas izvēlas konkrētu karjeru, taču mēs varam veicināt pētniecībā demokratizāciju gan Itālijā, gan Eiropā. Ir būtiski, lai pastāvētu attiecīgs atbalsts un ieskaitot visus sociālos aspektus. Liels paldies, Forens kundzei. Nākamais runātāja Konstants Lukipa. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uzteikt Elizabeti Vazembergu par lielisko ziņojumu un par to, ka viņa tiešām apņēmīgi nosoda tā saucamos stikla griestus, ar ko saskaras Eiropas sievietes, kuras izvēlējušās zinātnieces karjeru vai ar tehniku saistītu karjeru. Diemžēl sieviešu talanti bieži vien paliek neizmantoti, un mums visiem tas ir jāapzinās. Ja mēs to apzināsimies, tad varēsim kopīgiem spēkiem veikt pasākumus, lai sasistu šos stikla griestus un uh, lai varētu cīnīties pret uh, stereotipiem un uh, klišejām. Uh, šāda pieeja ir jā. Uh, atbalsta gan ģimenēs, uh, gan jāpopularizē jaunu sieviešu vidu, uh, lai uh, Um, grautu priekšstats par to, ka zēni ir racionālāk, tiem vairāk patīk matemātika un meitenēm it kā vairāk patīkot tādas uh, uh humanitāras kārjas literatūra, un ja mēs pārvarēsim šo stereotipus, tad mēs tikai visi būsim no tā ieguvēji. Paldies. Es Ehm, gribu teikt, ka vērsīšos pret tiem, kuri pārsniedz atvēlēto uzstāšanās laiku. Paldies, priekšsēdētāji. Es godīgi sakot nesapratu, ko jūs aicināt runāt. Es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģiem Elzabetai Vozenbergai par ziņojumu, kaut arī es ne visus punktus varu atbalstīt. Šeit eh, dažās jomās uh, tiek pārsniegta Eiropas Savienības kompetence, bet tomēr ziņojums eh, liek tādus centrālos svarīgos punktus par zinātni. Es priecājos, ka parlamentā ir eh, vairākums manām grozījumam, tas īpaši uzmanību pievērš mātēm un zinātnē un attīstībai. Ja mēs eh, pārsniedzam vienkārši par dzimumu līdztiesību diskusiju, un tad mēs pievēršamies ģimeņu jautājumam. Mātes ir bērniem. Uh, Arī universitātēs un uh, zinātnē ir sliktākā situācija. Bērni tas ir karjeras risks un audzināšanas laiks tiek uzskatīts kā par nēsošu laiku karjerā. Tā ir jāmanās Eiropā. Audzināšanas laiks arī ir nodarbinātība un par to ir jāmaksā auga. Tas mums ir jāpanāk lai no tā necieš valdības, bet tās izmaksas tieši tāpat kā pensija, tās uh, par to būs atbildīga kopiena. Mums vajadzīgas arī bērniem draudzīga universitāte, ir vajadzīga bērnu aprūpe, tuvumā vecākiem. Atvainojos, ka ne tik ilgi, paldies, paldies, Gerikas kungs. Tagad vārds Ordi Sebastian kungam. Bonanit, moltes gràcies, senyor president. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Sirsnieks veicu referents kundzi par šo ziņojumu, kurā ir um, pastāstīts, ka diemžēl zinātniskā karjera nav vienīgā joma, kurā sievietes tiek diskriminētas. Realtāte, diemžēl, ir vēl sliktāka to sieviešu daļa, kas gūst panākumus citās jomās, ir daudz lielāks nekā šeit, bet tomēr arī citur, kur ir stikla griesti. Tādēļ šeit Eiropā ir jācīnās par līdztiesību, jo citādi nekad nebūs eh, vienāds iespējas. Gribētu tikai tie, ka šeit jārīkojas profilaktiski, un tādēļ ir jāsāk ar izglītības līmeni. Tur vīriešiem ir jāpaskaidro, ka nav tādas profesijas, kas ir sieviešu profesijas vai otrādi jo šī doma ir ļoti iesīkstējusi. Arī ģimenes dzīvē ir ļoti grūti izdzēst šo ideju. Tādēļ es varu teikt tikai to, ka tie ir ļoti labi pasākumi, ka šā ziņumā tiek ieteikti un ceru, ka tos viss varēs iztenot. Paldies, es paldies. Un tagad Eiropas komisijas vārdā komisāra kungs Tibors Navrašičs. Thank you. Paldies! Priekšsādātāji kungs, godātie deputāti, vispirms vēlējos pateikties referentē Vozenbergai un sieviešu tiesību komitejai par sagatavo to ziņojumu. Uh, šī iniciatīva ir tiešām saulaicīga, tiek ierosināts konkrēts idejas, kā virzīties uz priekšu, cīnoties pret uh, šo, šiem stikla griestiem. Pirmkārt, ir ierosināts uh, institucionāls pārmaiņas, kā jūs pareizi norādāt savā ziņojumā, ir jālikvidē institucionālie šķēršļi, zinātnē sievietēm un vīriešiem var būt vienāda kvalifikācija, bet nevienmēr ir vienādas eh, iespējas gūt panākumus, jo pastāv aizspriedumi par sieviešu spējām šajā jomā, jo projām attieksme veido šo nelīdztiesību ir pētniecības institūtiem jānodrošina vienlīdzīgas iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm visos līmeņos. Eiropas zinātnes telpā ir paredzēts pieņemt dzimumu līdztiesības plānus, lai atspoguļotu, kāda ir pašreizējā situācija un pārvarētu pastāvošos šķēršļus un tāpat uh, Um, sekotu, kā um, attīstās situācija. Jā institucionālās uh, pārmaiņas uh, institūcijās ir pamat akmens, lai virzītos uz priekšējo apvārsnes 2020 kas ir mūsu uh, zinātnes pētniecības pamata programmas, šie mērķi ir paredzēti un īstenot, bet mums jādara vairāk. Visām dalību valstīm ir jāiesaistās Eiropas zinātnes telpas attīstībā. Mēs priecājāmies par to, ka Eiropas parlaments aktīvi piedalās šajā jomā, jūsu loma ir izšķirīga. Otrakārt ir uh, jā. Ja stiprina regulējums attiecībā uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu. To jūs norādāt savā ziņojuma sākumā. Nepietiek tikai ar tiesību aktiem, tie ir jāīsteno. Un komisija raugās uz to, kā dalību valstis īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus par dzimumu līdztiesību. Arī zinotnes jomā mums jāņem vērā šīs nozares specifika, gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Šā gada maijā padome apstiprināja uh, zinātnes uh, telpas attīstības ceļakarti, uh, domājot par pasākumiem un īstenojamo stratēģiju. Un uh, galvenā prioritāte ir uh, to īstenot dzīvē Mēs vēršamies pret uh, dzimumu nelīdztiesību un vecuma atšķirībām. Um, mēs um, zinām, ka Eiropas Savienības tiesību akti pozitīvi ietekmē pētniecības institūciju darbību un ir uh, jāīsteno ar dzimumu līdztiesības plānu palīdzību institucionāls uh, pārmaiņas. Tāpat ir nepieciešami rādītāji, lai novērtētu, kā situācija attīstās. 2015. gada uh, dati ir publicēti jau jūlijā, un pilns pārskats uh, par gadā sasniegto tiks uh, publicēts 2016. gadā un dalību valstu atbildība ir sniegt datus, kas nepieciešami, lai uh, šādus uh, rādītājus apstiprinātu. Ļoti svarīgs pasākums ir arī sieviešu iesaistīšana uh, lēmumu pieņemšanā. Diemžēl sievietes pārāk maz ir iesaistītas uh, lēmumu pieņemšanas procesā Dalība uh, valstis uh, iz, apstiprina uh, šādus kritērijus, tādus jau ir 18 dalību valstis, 2008. gadā bija tikai 8. Un uh, noslēgumā gribu minēt trīs svarīgas uh, iniciatīvas dzimuma līdztiecības jomā. Pirmkārt ir uh, kā pasākumu, lai saskaņotu darba dzīvi un privāto dzīvi. Mēs strādājam pie plašas iniciatīvas un darba kartes uh, attiecībā uz 2016. gadu. Mēs esam paredzējuši apstiprināt likumdošanas un nelikumdošanas instrumentus, lai labāk atspoguļot mūsdienu ģimenes uh, vajadzības. Mēs sākam konsultāciju procesu, Eiropas Savienības dalību valsts un sociālie partneri spēlēs ļoti svarīgu lomu šajā procesā. Otrā iniciatīva ir 2012. gada komisijas priešlikumu par dzimumu līdztiesības uzlabošanu biežāk kotēto uzņēmumu uh, valdēs. Šī iniciatīva ir guvusi jau lielu atbalstu un mēs strādājam arī pie turpmāka progresa. Tāpat mēs aktīvi vēršamies Uh, pret uh, uh, atalgojuma atšķirībām starp dzimumiem. Sievietes uh, līdz šim pelna par 16,4% mazāk nekā vīrieši. Mēs uh, vēlamies, lai dalību, uh, aicinām dalību valsts un pārējās ieinteresētās puses aktīvi vērsties pret um, al, algu ne, līdz, nevienlīdzību un atšķirībām starp dzimumiem. Um, darba samaksām. Mēs izvērtēsim, kā tiek e, īstenot rekomendācijas un e, noskaidrosim, vai nepieciešām vēl papildu pasākumi. Ja Eiropa, uh, Eiropai ir uh, jāstrādā pie šiem jautājumiem, ieguvēja būs visa sabiedrība un ir svarīgi strādāt gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī. Eiropas komisija ņem vērā rekomendācijas, kas ir ieteiktas šajā ziņojumā. Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to.